Good evening, Mr. Chairman. Kolleginnen und Kollegen. Labdien, kolēģi! Vēlos izteikt priekšlikumu par darba kārtību, ka mēs varētu atrast pāris teikums attiecībā uz lēmumu par Šveici, un tad lūksim Doris Paku pavēstīt īsumā par situāciju Bosnijā Hercegovinā, ja es pareizi sapratu, tad tu nedēļas nogalē apmeklēji Sarajevu. Nu, ja ir kāda sacelšanās, tad man vienmēr ir tāda um, nojausma, ka Dorisa bija tūmā. Uh, bet, ja jums nav iebildumu, tad mēs varētu tā rīkoties. Un tad turpināt ar ierasto darba kārtību. Runāt par uh, protokoliem rīkosimies kā vienmēr. Tātad par Šveici. Es nezinu, vai citās citām valstīm ir tāds pats situācija, bet es esmu saņēmis uh, ārkārtīgi milzumu intervijas pieprasījumu kopš vakara vakara rada zināmu nemieru. Šīs ārkārtīgi ciešais rezultāts, un tas uh, ir parādījies īpaši vāciski runājošos teritorijās, un arī tajās teritorijās, kur ir vismazāk uh, ārvalstnieku. Tātad eh, tas ir tā tipiski, ka šīs bailes pastāv tajos reģionos, kur ir vismazāk ārvalstnieku. Un pilsētas un Francisku runājušie reģioni ir atbalstījuši. Jā, nav atbalstījuši šo politiku. Es zinu, ka tur ir arī ievērojams skaits um, Itālijas pilsoņi, kas regulāri dodas uz darbu, Šveici un tā tādā kā atpakaļ. Nu, mūsu komitejas kompetencē, runājot par Eiropas Savienību, manuprāt, mums nav iemesls uh, tagad kaut kā rīkoties. Šveices valdībai trīs gadu laikā ir jāsagatavo priekšlikums, un tad mēs paraudzīsimies, ko varam darīt. Tam, protams, jābūt sakām, ja Šveice ir uh, iekšējā tirgus dalībniece, vienotā tirgus dalībniece, un tad arī ir jāievēro attiecīgi noteikumi. Protams, ka mēs varam uh, vienoties par uh, brīvības ierobežojumiem attiecībā uz kapitālu vai uz pilsoņiem, Nu, taču vēlos, protams, atgādināt, ka tas viss ir domāts ironiski. Taču tas ir saistīts arī ar Vāciju, ar nodokļu nemaksāšanu. Nu, bet tas arī viss ir domāts ironiski. Tādēļ es neuzskatu, ka mums vajadzētu ārkārtīgi uztraukties, un es ieteiktu uzturēt kontakts ar mūsu Šveices kolēģiem un Švācijas ārlietu dienests kas arī ciemojās pirms pāris nedēļām pie mums, um, attiecīgi rīkojas un uh, noteikti būs referendums šī. Situācija ir tiešām ļoti interesanta, bet nu diez vai mēs varēsim tiešām izvēlēties pieļaut tādu situāciju, ka tiek baudīt tikai augļi. Un šeit runa ir par vienu no galvenajiem pamatprincipiem Eiropas Savienības pastāvēšanai. Tas attiecīgi nozīmē, ka ir citādāka juridiskā situācija, un šeit arī nevar ņemt vērā to, kas attiec uz apvienotā karalisti, kaut gan argumenti varētu būt eh, vienādi. Taču tas atkārtot parāda to, ka, ja pastāv bažas par pilsoņu brīvo pārvietošanos ārpus Eiropas Savienības un arī attiecībā uz rezolūciju, par ko diskutējām janvārī par šiem ļaunprātīgi izmantotiem gadījumiem. Brīvtiesības pārvietoties tam piemīt eh, pārsvarā pozitīvs eh, tēls, taču mēdījos parasti parādās šie negatīvie gadījumā gadījumu, un mums eh, ir jādod konkrēti signāli, lai mēs varētu saviem pilsoņiem ziņot, ka šādi ļaunprātīgi izmantošanas gadījumi tiek novērsti, un tādējādi mēs neradītu papildu spēkus anteiropiskajiem spēkiem. Tātad tāds būtu šis priekšlikums, kā rīkoties ar Šveicas jautājumu, vai ir kādi komentāri? Nē? Lūdzu, Muņas kundze. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētājs. Jūs jokājat, un es jau cerēju, ka tas būs nopietni. Var, mēs varam runāt par brīvo pārvietošanos kapitāliem un četriem pārējiem brīvās pārvietošanās principiem Eiropas Savienībām tad, kad tiek uh, izvirzīts arguments par ļaunprātību. Un ir vairāk nekā 222 mm, divpusējo nolīgumu ar Šveici. Tie attiecas uz transportu, uz uh, dažādām Eiropas Savienības kompetences jomām. Uh, kas ietilpst mūsu iekšējā telpā ar atsevišķiem izņēmumiem, un tādējādi, kad tiek apdraudēts viens no principiem, tad ir jārieģē, un nevar gaidīt, ka, ka pēc trim gadiem tiks jautāts, ko vēlamies da, da, darīt, un nedrīkst pieļaut demokrātijas apdraudējumu. Domāju, ka ir jāsagatavo nota no mūsu komitejas norādot, ja kāds man klausītos sakarunātāju, jāsagatavo nota mūsu komitejas vārdā, norādot mūsu attiecību atsaucas terminus un ka nav pieļaujami apdru, ap, apstrīdēt pamatprincipus, uz kuriem ir balstīta brīva pārvietošanās. Thank you, thank you, Chair. I, I would like to say on behalf. Paldies, priekšsādātāji, es gribētu liberāļu grupas vārdā teikt, ka mēs tiešām ļoti nožēlojam um, šo rezultātu un gribētu jūs lūgt, lai jūs varbūt uh, palūgtu um, politikas departamenta cilvēkus sastādīt informācīvo dokumentu par to, kā šī situācija tagad tālāk turpināsies, kādas ir šīs uh, sekas, jo es uh, pirms tam nebiju padomājis, kāds varētu ietekmēt, piemēram, Erasmus programmu un droši vien būs uh, arī daudz citas jomas, kurā būs būtiski ietekmi. Tātad būtu labi saņemt šādu informatīvu dokumentu, kas izklāstītu uh, visus šos uh, uh, aspektus, un tas mums varētu palīdzēt arī mūsu sarunās ar mūsu Šveices partneriem. Paldies! Jā, priekšsēdētāji, es gribētu pilnībā atbalstīt jūsu teikto, un nevajadzētu tagad reaģēt pāragri piekrītu tam. Mums ir intensīvi jāizpēt šis jautājums, un es pilnīgi noteikti uzskatu, ka tas ir pārkāpums pret līgumiem un Eiropas tiesībām, un mēs nedrīkstam, protams, nekādā veidā šeit piekāpties, bet mums tomēr ir jāapzinās, ka lēmums nozīmē to, ka Šveices likumdevējiem nākamo trīs gadu laikā uh, ir jāiesniedz likumdošanas priekšlikums, un mēs Šveices eh, likumdevējam nedrīkstam eh, atņemt šo pienākumu iesniegt tādu priekšlikumu, kas respektē visus starptautiskos līgumus. Un varbūt nošķir eh, brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un pārējo problemātiku. Bet ja mēs tagad uzreiz uh, kaut ko darīsim, tad uh, mēs tikai stiprināsim populistiskos uh, un pret Eiropas spēkus un teiks, ka ja tauta izsakās, tad tiek pieņemts sankcijas. Tikko tika pieminēta Erasmus programma, mēs nedrīkstam radīt iespaidu, ka mēs uzreiz vēlamies atbildēt ar sankciju mehānismu. Es esmu par uh, stingru pozīciju, lai nevienam nav pārpratumi par to, bet šai stingrajai pozīcijai ir jābalstās uz faktiem. Un mēs kopš vakardienas referendumu vēl neesam neviens ievācis pietiekam daudz informācijas, lai būtu šāda spēcīga faktoloģiska pozīcija, un tāpēc mums vispirms ir jāpraukās, ko pati Šveic piedāvā. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Varbūt kolēģiem eh, nav uh, tas uh, ienācis prātā, bet Šveice ir demokrātija, un viņi ir pieņēmuši lēmumu, kas mums nepatīk, bet tā kā viņi nav Eiropas Savienībā, tad mēs nedrīkstam viņiem prasīt balsot atkal un atkal, kamēr saņemsim mums vēlam rezultātu. Fakts ir tāds, ka viņi ir nobalsojuši uh, demokrātisko procedūru ietvaros, un rezultāts bija ļoti ar nelielu pārsvaru. Uh, Bet eh, ja mēs eh, eh, tagad sāksim draudēt ar dažādām funkcijām, tad tas varētu radīt vēl vairāk problēmu. Un varētu teikt, ka iemesls, kāpēc viņi nobalsoja tā, kā viņi nobalsoja, ir tieši tāpēc, ka viņiem ir bāžas par Eiropas Savienības tiesību aspektiem. Uh, Un e, tas, ko mēs redzam Šveicē, varētu e, būt līdzīga situācija daudzās ziemeļdalībvalstīs, arī jūsu priekšsādātāja kungs un arī manējā. Un e, mums drīzāk vajadzētu domāt par to, kā saprātīgā veidā atrisināt šīs sarežģītās lietas un nevis tikai uzstāt uz savu un kliegt. Un mums vajadzētu tiešām rīkoties ļoti gudri. Es gribēju vēl piebilst, ka Šveicē ir liela kustība, kas ir šokēti par šo rezultātu, īpaši zinātnes un pētniecības jomā. Es tikko rādījā uzklausīju profesoru, kurš teica, ka mūsu visu tēls eh, attiecībā uz zinātnes un izpētes vietu tiek pazaudēts, jo zinātnieki ir apmēram 20-30%, kas ir vācieši vai itāļi, kas tur dzīvo un nodarbojas ar pētniecību, un kā jau tu teici, tiesi no vāciski runājušām vietām ir šis noraidošais viedoklis. Taču es arī domāju, ka mums eh, vajadzētu reaģēt, un ja kāds pieņem eh, attiecīgi lēmumu, pareizi lēmumu, jo pilsoņi to ir pieprasījuši, tad mums tomēr jāmeklē atbild uz to, kāda attīstīsies situācijā, taču mums nevajadzētu tiešām pāragri rīkoties, mums vajadzētu mazliet nogaidīt. Paldies, tagad vēlos tomēr kaut ko piebilst pēc tam, ko redzēju vakar. Uh, Tevī televīzijā man sieva teica, ka tev ir ļoti skaista eh, skaklauds, bet runājot par tavu žaketi gan varēja kaut ko vēl labāk izdomāt. Nu, bet eh, runājot par to, ko iepriekšējā teica, ka mums nevajadzētu pārakri rīkoties, mums vajadzētu parīko, palūkoties, kas ir nocitis. Tātad 19500 balsu bija pār, taču jāredz, ka lielākā daļa sabiedrības no zemākajiem slāņiem ļoti maz iegūst no šiem ekonomiskajiem panākumiem. Piemēram, no Minhenes dodas ļoti labi izglītoti cilvēki ar labām algām un padzen vietējos iedzīvotājs zināmos amatos. Un šie visi populistiskie lēmumi, kurus mēs, protams, tagad nekritizējam, ir radījuši attiecīgi iespēju šajā slānī. Taču mums tagad ir šīs uh, trīs trīs gadu laiks, ir sācies, sāksies turnēja pa Eiropu, tā sāksies Berlīnē, un es domāju, ka mums ir skaidri jāpaš šīs turnējas laikā, kāda ir mūsu konkrētā nostāja, kādas lēmums tika pieņemts, līgums noslēdz 90. gadā. Un šeit ir jāņem arī situācija saistībā ar Lepēnu un Eko. Uh, frīkiem Lielbritānijā, taču, ja mēs tiešām neko nedarīsim, tas nebūtu labi. Mums ir jārīkojas cieņpilni un jārespektē Šveices iedzīvotāju vēlms, taču mums ir jābūt skaidram tam, ka mūsu valstī arī ir dažādi populisti, kas eh, maina savu viedokli no nu, atkarībā no gada laikiem, taču viens ir skaidrs - orientēties tikai no šāda veida politiķiem, tādu politiķu mēs nevaram atbalstīt. Un mums nevajadzētu arī tikai cīnīties par sankcijām, bet raudzīties par profilaktisko ceļu. Un tā bin ich versucht zu die alte definition was runājot par to definīciju, kas īsti ir bavārietis, nu no tā es izvairīšos. Erkina kungs. Nezinu, vai būtu noderīgi par to plaši debatēt, bet īsi debatēt noteikti būtu noderīgi. Tātad paldies priekšsēdētāji, ka pieminējāt šo jautājumu. Es piekrītu Britu konservatīvo kolēģiem, proti, ka draudi varētu būt pretproduktīvi. Uh, Un uh, vienalga, vai valsts ir Eiropas Savienībā vai nav, bet es viņam nepiekrītu un nepiekrītu arī viņa partijai tajā, ka, manuprāt, ir pietie, pie, pienācīgi teikt, ka starptautiskās saistības ir jāievēro. Un šeit arī manai valstī apvienotajai karalistē būtu ko mācīties, proti jāatzīst, ka mūsu valstī uh, ir ļoti daudz cilvēku, kas grib saglabāt spēkā pastāvošos līgumus un nevēlas uh, tos apšaubīt, bet veikt reformas. Un ne tikai mūsu valsts vārdā, bet visu Eiropas iedzīvotāju vārdā. Un um, es domāju, ka tas uh, būtu jāsaprot uh, šīs debats un šīs komitejas kontekstā. Uh, un ir eh, pilnīgi eh, pienācīgi un demokrātiski, eh, ja notiek referendums un tiek izdarīti secinājumi, pieņemot vairākumu viedokli, un tur nav tā nav mūsu darīšana, protams, bet fakts ir tāds, ka mums ir gan pienākumi, gan arī tiesības saistībā ar starptautiskiem līgumiem. Un tātad, ja kāds nepilda saistības, tad ir pilnīgi normāli, ka viņiem nepienāks arī tiesības. Uh, Un uh, es domāju, ka tas ir tikai normāli starptautiskajā diplomātijā, un tas ir jāņem vērā uh, visiem mūsu valstīs. Paldies! Man šķiet, ir labs priekšlikums eh, vispirms izvērtēt juridisko situāciju, sastādīt dokumentu. Ir šī slavenā giljotīna, ka ja tiek um, izņē, tad atceltas vienas tiesības, tad pārējās arī atkrīt, un tas tā ir juridiski uh, panākts ar Šveici, ir tāda vienošanās, bet ir jāskatās, kādas uh, um, vairākums mums ir vajadzīgs padomē, vai tur ir vairākuma balsojums vai vienbalsība, kur kādi tur ir automātiskie mehānismi, mums vajadzētu to visu papētīt un uh, sastādīt šo informatīvo dokumentu, izdarīt secinājumus. Otrakārt, es gribētu piedāvāt, ka mēs varētu ielūgt Salivanu, uh, un diskutēt uh, ar viņu par to, jo viņš vadīja šo procesu no Eiropas Savienības uh, puses, uh, un tad viņš varētu mums dot savus skaidrojumus. Man jāsaka, kā tas ir. Protams, Sir Roberta demokrātisks lēmums, bet ir arī līgums ar mums. Un ja tiek atcelta līguma daļa, tad var atcelt arī citas līguma daļas. Vismaz tādai iespējai ir jāpastāv, tā jāredz kā iespēju jo visādi citādi jau mēs nevarētu īstenot šos līgumus. Bet tas viss ir eh, ļoti prātīgi jāizpēta. Silvio tikko izteica priekšlikumu ar ārlietu komiteju jau parunāt. Nacionālajā padomē, Šveicis Nacionālajā padomē, es nezinu, vai mums to vajadzētu darīt tūlīt un uzreiz, vai to arī varbūt nevarētu atlikt uz vēlāku laiku. Uh, vispirms nogaidīt kādas 8 vai 14 dienas, varbūt martā, aprīlī Strasbūrā to varētu darīt. Daži no mums varētu aizbraukt uz bērni no Strasbūras, tas jau viss nav nemaz tur tik tālu, un turpmākajās astoņās dienās vajadzētu par to vēl padomāt, un turpmākajās pāris dienās varētu sastādīt šādu juridisko situācijas analīzi. Tā varētu būt viena, divas lapuses, varbūt uz rītdienu jau kaut ko var uh, sastādīt, jo mēs, eh, mums visu laiku jautā par šīm lietām. Un, eh, ja nedēļas nogalē nebija iespēja sniegt intervijas, tad nu tagad nedēļas laikā gan tas būs jādara. Un, eh, ja nemaldos, Vatsona kungs to teica, ka tā vajadzētu darīt, un mēs varētu tad šim priekšlikumam arī sekot. Un tad nākamnedēļ Uh, izlēmt, vai mums jau vērsties pie Šveices vai nē. Es nezinu, vai to tagad jau vajadzētu darīt. Vai tā varam darīt? Paldies. Paldies, Doris. Jā, es varu īsi izteikties. Piektdien pēc Strasbūras biju Bosnijā, jo kopā ar kultūras pārstāvjiem gribēju atklāt ziemas festivālu Jau 35 gadus Bosnijā Sarajevā tiek svinēts šis ziemas festivāls. Un? Does it work now? Jā. Yeah. Ich war am Freitag. Jā, tātad piekdien biju Sarajevā, lai atklātu ziemas festivālu, kas notiek jau 35 gadus Sarajevā arī eh, kara un eh, okupācijas laikā tas notika. Tur noskaņojums bija mierīgs, bet es pat nevarēju izbraukt caur pilsētu, jo tur viss bija norobežots, jo notika demonstrācijas, bet toreiz tās vēl bija ļoti miermīlīgs. Un tad mēs gribējām atklāt festivālu, bet eh, ļoti maz cilvēku bija ieradušies, jo viņi nevarēja ierasties, jo 400 metru attālumā notika demonstrācijas. Tad mēs to atlikām uz vakaru un gribējām to darīt teātrī un konstatējām pēcpusdienas gaitā, ka šīs sākotnēji miermīlīgās demonstrācijas bija uh, attīstījušās, tur bija ieradušies holig huligāni, kas uh, aizdedzināja um, ēkas, policijas automašīnas un Kalntonu valdību. Tātad situācija sāsnājās, nevar jau pateikt, kurš ko darīja, bet esmu pārliecināta, ka šo demonstrāciju vienkārši ļaunprātīgi izmantoja. Nezinu, kurš un kā, bet eh, nu, tas viss eh, Bosnijā Hercegovinā jau šīs nedēļas sākumā sākās Tuslā. 5 15, 50 tūkstoši cilvēku izgāja ielās vairāku dienu garumā, bet tie bija darba ņēmēji, kuriem bija konkrētas prasības, ko viņi gribēja uzstādīt. Viņi gribēja paust savu neapmierinātību ar kantona valdības eh, rīcību. Jūs zināt, ka Bosnijā un Hercegovinā ir eh, divas daļas, eh, un tur ir desmit kantoni ar desmit valdībām, desmit premjeriem. Uh, Tātad desmit valdības, kas kaut ko dara vai nedara, un cilvēki ir neapmierināti. Un tas ir novēc pie tā tagad, ka Sarājevā notika liela demonstrācija, kurā, kura sāsnājās, un Senicā netālu no Sarājevas arī notika šī šāda demonstrācija. Līdzīgi notika Mostā abās upes pusēs, tā gan, gan pus, Bosnijas, gan Horvātu daļā, bet uh, tika aizdedzinātas uh, ēkas, uh, arī pašvaldības ēka. Tātad uh, situācija ir ļoti nepa, nepatīkama. Un Bihāģa stūmā arī tā bija, ka tur kantona premjers privāti tika apdraudēts mājās un arī viesnīcā tika nodarīt bojājumi tajā viesnīcā, kas it kā viņam pieder. Un mēs, kas uh, pazīstam Bosniju jau sen, jau gaidījām, ka kaut kas tāds varētu notikt. Nu, ne jau ar huligāniem, bet proti, ka cilvēki paudīs savu neapmierinātību uz ielas, sakot uh, valdībai, ka tā vairs nevar turpināt. Un tagad tas tā ir attīstījies, nezinu, kā tas viss turpināsies, bet uh, daži ir pamodušies no trim kantoniem, ja nemaldos, ministri ir atkāpšies no amata. Uh, citi vēl joprojām neko nav sapratuši un uh, šos protestus pilnīgi savādāk interpretē. Tātad tur um, ir, protams, šī neapmierinātība, bet arī citi aspekti, arī um, starpnacionālās problēmas, kas tagad tiek uh, paustas uh, uz ielas. Un to mums arī teica, ka uh, valdības uh, nesadarbojas un tāpēc arī nevar pietuvināties Eiropas Savienībai. Uh, Daudzas problēmas, kas būtu steidzami jārisina, ko, un uz ko norāda arī iedzīvotāji, neviens nerisina, un tāpēc cilvēki uh, ir arī tādi iedrošināti tagad uh, paust savu neapmierinātību, un es domāju, ka viņi turpinās demonstrācijas. Es nezinu, kā tas viss turpināsies, un šodien nekādas ziņas neesmu vēl dzirdējusi, tikko ierados no mājām, bet varu tikai pateikt, ka tie, kas uh, seko šai situācijai, uh, jau gadiem uh, skatāmies, ka kādam vajadzētu kaut ko valdībai pateikt. Un ne tikai mums, uh, ir pašiem cilvēkiem, saviem valdību pārstāvjiem tas jāsaka. Un varbūt, ka tad viņi arī atmodīsies. Serbijas republikā bija tikai neliela uh, demonstrācija, kāda 300 cilvēku varbūt tur bija, un tā ātri izklīda. Uh, bet eh, Serbijas republikas prezidents kopā ar eh, STS prezidentu priekšstādātāju Boziču tika izsaukts uz Belgradu eh, pie Vočiča, STS vicepriekšstādātāja. Es pieņemu, ka viņiem tagad noteikti arī šis jautājums ir steidzams, jo tiklīdz tas ir sācies, tas var uh, pārne, tad, tad izplatīties pa visu valsti, ja politika nereaģēs. Tagad daudzi Bosnijā un Hercegovinā aicina oktobrī paredzētās vēlēšanas organizēt agrāk. Vai tas kaut ko mainīs? Nezinu. Bet uh, jau tas fakts vien, ka par to tagad tiek runāts, protams, parāda arī to, ka mēs vēl pilnībā nezinām, kas aiz tā visa slēpjas, kas tie par cilvēkiem ir, vai viņi to visu domā nopietni. Proti, uh, tas, ko es šeit run, minēju, ka tā ir pilsoņu neapmierinātība, varbūt, ka tur vairāk izpaužas partiju intereses, kas tiek uh, um, vienkārši paustas, izmantojot um, šo cilvēku neapmierinātību. Tātad man ir prieks, ka Es nevarēju līdz galām izteikties trešdien parlamentā, jo ar vienu teikumu, ko es tur gribēju teikt, es e, būtu tad kļuvusi par to cilvēku, kas to visu būtu izraisījusi. Es gribēju teikt, ka pilsoņiem beidzot vajadzētu atmosties un beidzot uh, um, pateikt saviem valdības pārstāvjiem. Tātad aicināt rīkoties, bet es uh, biju ļoti priecīga, ka priekšsādātājs man pārtrauc un es nevarēju izteikties līdz galam. Tagad mums ir vienkārši jānogaida, un delegācijas vadītājs Dāvins eh, teica, ka tas ir tas, ko jūt tauta, ko jūt cilvēki, tā ir neapmērnītība ar situāciju, neviens nerūpējas par bezdarba apkarināšanu, neviens neirūpējas par labāku izglītību, par ekonomiskiem jautājumiem. Tātad tas viss tiek uh, lēmts kaut kādās uh, sarunās, uh, aizslēgtām durvīm, starp dažādiem nacionāliem pārstāvjiem un uh, Ja jūs runājat ar taksistiem, ar cilvēkiem uz ielas, tad eh, viņi jums pateiks, ka valsts ir korumpēta līdz pēdējiem, un politiķi vēl tikai iebāž pēdējo naudu, kas paliek pāri savās kabatās. Eh, es ticu šiem cilvēkiem, un eh, es domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem arī ar pirmsiestāšanās palīdzības līdzekļiem, un jānovēro tagad situācija, jāskatās, kas tur notiks, un tie, kas tiešām godīgi iziet ielās un protestēt, tos vajadzētu atbalstīt, bet huligānisms noteikti nav tas, kas valstī ir vajadzīgs. Paldies! Hvala predsjedniče. Evo ja bi u potpunosti podržao ono što je kolegica Pak. Liels paldies priekšsēdētājs, es pilnībā varu atbalstīt Pakas kundzes teikto un arī viņas interpretāciju. Mums ir jāatšķir Mums ir jānošķir starp eh, sociālajām sakām, kas radušās no smagās sociālās krīzes un no šīs situācijas izmantošanas manipulatīvā veidā. Šeit ir pastāv mēģinājumi raidīt dažādus signālus un īstenot dažādus politiskos viedokļus. Tādēļ tiek izmantotas arī šīs demos, demonstrācijas. Mums ir zināms, ka tās eskalēja un bija ļoti agresīvas. Mostā situācija bija tāda, ka no austrumiem uz rietumiem, ja kāds gribēja šķērsot upi, tad tas uh, tik, tāds tikt uzskatīts par provokāciju. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Šīs sadursmes atkal nevar izraisīt konfliktu Bosnijā, Hercegovinā. Mēs jau agrāk norādījām uz to, ka Eiropas Savienībai šeit ir jāuzņemās vadošā loma. Manuprāt, šeit vēl nav noticis pietiekams darbs. Rīt būs saruna ar Ketiju Eštonu, un es domāju, ka būtu labi runāt par Bosniju Hercegovinu. Turklāt ir jāizvairās no jebkādas radikālisma izpausmes, un Eiropas Savienība ar pagājušās nedēļas rezolūciju ir noskaidrojusi to, ka radikālie politiķi un pārāk pārliecinātie politiķi rada šķēršļus Bosnijas Hercegovinas nākotnē. Eiropas Savienībā ir jāiestājas par mērenu eh, ceļu un labu nākotni Bosnijai Hercegovinai. Priekšsēdē kungs, īpaši vēlos atbalstīt kolēģi teikto un īpaši Doris Spaks teikto. Pagājušajā ceturtdien plenārsēdēs runāja par to, ka protesta kustība ir jāturpinās. Šī kustība ir jau senāka, tā sākās kā studentu kustība, kā jauniešu sacelšanās, un tagad tā ir eskalējusi un ir eh, iejaukušās arī radikālas grupas. Taču es uzskatu, ka šīs eh, ārkārtas vēlēšanas neko neatrisinās, un ja mēs palūkojamies uz prasībām, piemēram, ko prasa SDA, Tad uh, šīs jaunās vēlēšanas uh, nozīmē, ka tiks ievēlēti tie paši cilvēki, kas jau tagad uh, ir vadībā, varbūt, ka dažādākā konstelācijā. Manuprāt, mums ir jāiesaistās daudz spēcīgāk. Mums, mēs saskaramies ar ļoti pasīvu politisko klasi, cilvēki palēnām kļūst um, dusmīgi, ļoti daudzi pamet valsti. Uh, citi kļūst radikāli, kaut gan mēs esam ieguldījuši ārkārtīgi lielus līdzekļus un arī dažādos citādos veidos pārstāvam. Taču tas neko nav devis, tādēļ es domāju, ka mums daudz intensīvāk ir jānodarbojas ar šo protestu kustību un nevaram izvairīties no fakta, ka esam nevainīgi, jo Teitenes līgums un pašreizējā konstitūcija ir beigusi karu, taču nav ieviesusi konkrētus miera nosacījumus, un tikai protesta kustība nevarēs neko izdarīt, lai izmainītu apstākļus, un mēs no ārpuses arī neko nevarēsim izmainīt. Tādēļ es tiešām lūdzu, lai mūsu ārējais darbības dienests pēc iespējas ātrāk nodarbojas ar šo jautājumu, citādi eskalācija būs pārmērīga. Äh, Tagad pievērsīsimies parastajai darba kārtībai. Budžets attiecībā, budžets izpildes apstiprināšana attiecībā uz Eiropas komisiju un uz Eiropas ārējās darbības dienestu. Un referenti ir Marija Muņistē Urkīza. Jūs vēl vēlties ko teikt par Bosniju? Lūdzu, tātad vēl mirklīti pagaidīsim. Hvala, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo, ja bih poduprla. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt kolēģi Dorisu Paku, kolēģu Spaseltu Štīru un gribētu lūgt jums palūkoties, kas īsti notiek Bosnijā, Hercegovīnā, par kādiem spēkiem ir runa, un, piemēram, vakar visu dienu es sekoju notikumiem, es klausījos bīskapus vairākus, klausījos eh, preses aģentūras ziņas, lasīju publikācijas par Bosniju, Hercegovīnu, taiskaitā arī par Horvātiju, un tik tiešām ir daudz priekšvēstnešu tam, kā atsevišķas politiskas partijas, kuras es negribētu nosaukt, bet jūs sapratīsiet, par kurām ir runa, ka tajā ir viena tauta, kas ir sacēlusies. Mostāras pilsētā austrumdaļas iedzīvotāji, kur dzīvo musulmaņi, ir devušies uz rietumu pusi, policija neko nedarīja, viņi aizdedzināja ēkas, viņi nodarbojās ar grautiņiem. Es gribētu, lai tiktu paskaidrots, kas tur īsti notiek, un rītdien, kad Katrīna Aštona tur ieradīsies, es ceru, <coughs> ka mēs varēsim labāk saprast, par ko ir runa, un arī ārlietu komiteja, citām komitejām lietas kļūs daudz skaidrākas un mēs varēsim labāk saprast, kas īsti notiek Bosnijā, Hercegovinā un ka mēs varēsim spērt konkrētus soļus un saprast, kas tad stāv aiz šīm demonstrācijām un atkārtoju, ka šeit nav runa tikai par sociāla rakstura demonstrācijām. Jā, pastāv sociālas izmaksas, bet nav grautiņu ar uh, sociālu nozīmi tīri. Paldies. Sí, gracias, Paldies, nākošais runātājs. Um, uh, Marija Muņisa, es gribu izteikties par ārējās darbības dienesta budžeta izpildi. Un iesākumā ziņoju, ka pozitīvi vērtēju to, kā ADD ir izpildījis savu budžetu bez atklātām kļūdām no revīzija palātas puses. To mēs esam arī norādījuši. Atzinumā esam kopā saņēmuši 14 grozījumus, no kuriem vairāk ir referents grozījumi, un mēs esam panākuši arī veselu rindu uh, um, groz, uh, kompromisu, kur iek, tiek iekļauti vairāki grozījumi. Gribu norādīt, ka ir ļoti daudz ADD personāla, ļoti aug, ar augstām pakāpēm un nepastāv dzimumu līdzsvars, ne arī geogrāfiskais līdzsvars. Tāpat arī vajadzētu paturēt prātā atsevišķu amatu izpildes nosacījumus un mums ir piedāvāti grozījumi no Vaiderskons, Bīlana kunga un citiem. Tāpat arī grib pateikties eh, pār sadarbību ar atsevišķām valstīm, ku, un arī ar šo atzinumu aicinām dalībvalstis uzskatīt ADD kā iespēju tai skaitā ietaupīt šajos krīzes laikos. Salafranka eh, kunga grozījums attiecībā uz delegāciju Panamā, kas ir ļoti būtiska Eiropas Savienības eh, attiecībām ne tikai ar Latīņu Ameriku, bet ar Ameriku kopumā, ņemot vērā Panamas geogrāfisko atrašanās vietu Amerikas centrā starp eh, abām kontinenta daļām un esam iekļāvuši sēdaļu par drošības nodrošināšanu personālam, kā arī par komunikācijām. Domāju, ka ADD jā, darbā ir jādomā par Eiropas Savienības labāku projicēšanu, ir nepieciešams ņemt un īstenot visas iespējamās sinerģijas, ko var īstenot ADD savā darbā. Ir sagatavots kompromisa e, grozījums un ceru, ka varēsim ņemt vērā <clears throat> visu paustos viedokļus. Paldies! Salafrankas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties referentiem Muņisai par abiem atzinumiem, kas, manuprāt, ir pilnīgi skaidri iecerēti pareizā virzienā un pilnībā, kas saskan ar revīziju palātas ieteikumiem. Mēs šeit esam ņēmuši vērā mm, budžeta izpildes ziņā vislabāko politiku, vislabāko Uh, budžeta pārvaldes uh, ievērošanu un gribu pasvietrot tās grūtības, kas abos atzinumos, it īpaši komisijas gadījumā, attiecās uz Eh, sadarbību ar starptautiskām organizācijām. Nedrīkstam aizmirst to, ka Eiropas Savienība katru gadu pārskaita nozīmīgas daudzas summas, tā skaitā apvienotiem nācijām, citām struktūrām, un gribu arī norādīt to, to pievienoto vērtību, eh, kādu piešķir līdz ar to Eiropas komisija šīm darbībām. Runājot par ADD, gribētu pateikties eh, Moņiskundzei par sadarbības garu un mūsu grupa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 Nākošais runātājs um, Marija Muņis. Uh, tagad es runāšu par komisijas budžeta apstiprināšanu. Ir saņemts desmit grozījumu, esam apvienojuši kompromisā trīs un ir saņemts viens mutisks grozījums. Lielu problēmu es šeit nesaskatu. Ir atsevišķi kritiski akcenti no dažām grupām, norādot uz dažām sīkām kļūdām budžeta izpildēm šīs kļūdas, ko norāda revizija palāta, ir koriģējamas un ir bieži vien radušās likvidējot iepriekšējo gadu uh, budžetus. un mēs pieņemam e, tautas partijas un liberāļu grupu grozījumu šajā sakarā. Tāpat ir rindkopa, kur tiek aicināts no jauna izmantot materiālus, kas izmantot vēlēšanu novērošanas misijās. Tos var atkārtot izmantot, lai maksimizētu tos resursus, kas ir mūsu rīcībā, un lai mēs varētu veltīt finansējumu vēlēšanu uh, Eh, novērošanai. Domāju, ka šeit izšķērdība nevajadzētu atļauties. Viss informātiskais, viss biroja materiāls var tikt izmantots atkārtoti, varētu izlietoto materiālu eh, arī novirzīt eh, NVO Eh, un citur, bet katru reizi iepirkt eh, vēlēšanu procesam desmitiem jaunu ordinu, eh, datoru, manuprāt, ir pārlieki izdevumi. Kā arī mums ir jābūt ļoti prasīgiem attiecībā uz darbu un izdevumu efektivitāti un politiskajām prioritātēm. Tādā veidā mēs varēsim nākošajos budžetos koriģēt esošās kļūdas. Paldies! Thank you very much, Mrs. Munis. Paldies, Munis kundze. Denmākī nākošais runātājs. Jā, un esiet sveicināti visi. Kiitoksia. Paldies. Es gribētu izteikties par četriem punktiem. Pirmkārt, gribu pateikties Muņas skundzei par lielisko sadarbību, kāda bija ar mums. Dažas piezīmes no manas puses. Pirmkārt, Eiropas fondi ir jāpārvalda atvērtā un caurskatāmā veidā ar vislabāko administrēšanas metodu. Tas ir pamatprincips. Uh, un tas netiek pietiekam pasvītrots. Tālāk. Runāšu pār to, ka mūsu grupa ir nobažījusies par to, ka fondu pārvaldieki saņēmēji pietiekoši nav lietas kursā par procedūru, un tas ir skaitāms ar caurskatāmību. Komisijai šeit ir jālabo situācija. Ir jāsaprot finansējumu izlietošanu, un šim nolaukam ir jāzina, kādā veidā ir paredzēta to lietošanu. Tālāk runājot par lielo skaitu augstas pakāpes ierēģu ADD ārējās darbības dienestā. Tādu tur ir tiešām daudz, daudz vairāk nekā citos dienestos, un tas būtu šeit labojams moments. Un ceturtkārt es gribu runāt par geogrāfisko līdzsvaru. Tad, kad pārstāvis sāk strādāt, tad mums tika ziņots kā tiks panākts labs līdzsvars geogrāfiski, tāpat zīmuma līdzsvars, bet nekas no tā nav īstenojies. Ir, ir tikai līdzsvara trūkums, ļoti žēl, ka tā tas ir, jo tad, kad nāk, sāka veidot jaunu administrāciju, tad šie jautājumi ir sakārtojami daudz vieglāk nekā vēlākas korekcijas. Lūk, šeit būtu lietas jāmaina. For... Paldies par uzstāšanos. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Ja nē, Muņis skundze, vai vēlaties komentēt? Paldies, turpinam arī Muņis. Mēs atbalstām norāda attiecībā uz augstos pakāpes ierēģinu lielo skaitu ārējas darbības dienestā, to mēs esam norādījuši, tāpat arī par geogrāfisko līdzsvaru runājot, manuprāt vairāk par geogrāfisko līdzsvaru būtu jāņem vērā dzimumu līdzsvars, un eh, tomēr tas viss arī ir tekstā minēts. Tas pats attiecas arī uz caurskatāmības trūkumu. Mēs pieprasām lielāku caurskatāmību, vairāk kontrolas, uh, gan komisijas, gan ārējās darbības dienas ziņā. Domāju, ka mēs pamatā atbalstām pausto kritiku, kā arī priekšlikumus, kas eh, varētu būt konstruktīvi un vajadzētu izvairīties savukārt no tādas kritikas, kas varētu viest pilsoņu neusticību šīm Eiropas Savienības struktūrām. Domāju, ka labāk piedāvāsim konstruktīvus pasākums, kā to jau mēs esam atspoguļojuši grozījumos, kas ir iesniegti. Thank you very much. That Paldies, ar to mēs eh, esam pabeiguši debats par šiem jautājumiem. Gribētu atgādināt deputātiem, ka balsojums par abiem šiem punktiem notiks rīt no rīta. Un Tagad mēs pārējām pie darba kārtības nākošā punkta, kas ir ieteikums padomē komisija un ārējās darbības dienestam par apraides mēdīju izmantošanu kā Eiropas diplomāta partijas rīku. Kolēģi, mēs otrais skatām eh, projektu ieteikumam par apraides mēdīju izmantošanu un tas notiek pirms balsošanas rītdien. Bez kavēšanās došu tagad vārdu referentam Seram Grehemam Votsonam, kurš izklāstīs savu nostāju par grozījumiem un iespējamiem kompromisiem. Lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties priekšsādātāji visiem kolēģiem, jo īpaši ēnu referentiem par eh, sniegto palīdzību šī ziņojuma sastādīšanā, un eh, es domāju, ka tas, ko varēsim prezentēt komitejai rīt no rīta eh, balsojumam, patiešām ir uzlabots teksts, salīdzinot ar sākotnējo tekstu, ko es iesniedzu, un esmu pateicīgs ēnu referentiem par uh, konstruktīvo veidu, kādā viņi man palīdzēja un strādāja pie šiem jautājumiem. Es domāju, ka var teikt priekšsādātāji, ka ir plašs. Uh, plaša vienprātība grupu starpā, ka mums ir nepieciešami neatkarīgi Eiropas apraides uh, plašsaziņas līdzekļi, lai stiprinātu Eiropas uh, vērtības, kas ir noteikti līgumos lai to darītu gan uh, Eiropas Savienībā, gan arī ārējās sadarbības kontekstā. Aizvien vairāk izplatās um, sajūta, ka starptautiski uh, šie mēdī ir ļoti būtiski un tas var veicināt Eiropas kultūras un Eiropas vērtību uh, Uh, izplatīšana, demokrātija, mēdīja brīvība, cilvēktiesība, tās ir mūsu vērtības, un, un tām var rast uh, auditoriju trešajās valstīs, ja tiek sniegta uzticama augstskvalitātes informācija no Eiropas perspektīvas, nodrošinot, protams, žurnālistu neatkarību un objektivitāti. Un tāpēc mēs aicinām padomi, ārējās darbības dienestu un komisiju definēt uh, konkrētu pieeju Eiropas eh, apraides mēdījiem kā daļu no savas eh, ārējās darbības stratēģijas. Mēs ceram, ka tas eh, radīs vai atbalstīs tādu um, mēdīju vīdi, kas ļaus attīstīties uh, profesionāliem mēdījiem un kas atbalstīs arī ziņu sniegšanu starptautiskā mērogā un uh, jāizveido arī uh, mēdīju harta, kas nodrošinātu neatkarīgu ziņu sniegšanu, neatkarīgu no uzņēmumiem, no valdībām, no uh, jebkādām politiskajām partijām. Uh, saturam būtu jābūt daudzveidīgam, jāizmanto jaunākās tehnoloģijas, lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, ne tikai Eiropas Savienībā. Un šī iemesla dēļ esam arī izlēmuši prasīt uh, Eiropas Savienības uh, eh, apraidz medīču hartu, lai uh, veicinātu informācijas objektivitāti. Un uh, pateicoties kolēģu izteikumiem, kas uh, tad izteicās pagājušais, mums bija uh, ļoti enerģiskas debatas par eiroņūs atrašanās vietu, un es uh, 92. grozījumā esmu iesteicis uh, stiprināt eh, Euronews eh, kapacitāti Briselē un nevis eh, kaut kur pārcelt uz Briselu, piemēram, galveno atrašanās mītni. Žurnālistiem ir svarīgi būt klāt tur, kur tiek pieņemts lēmumi un piekļūt informācijai. Un mani interesētu, ko citi deputāti domā par šo priekšlikumu pirms rītdienas balsojumu. Mums ir izdevies uh, apkopot eh, lielāko daļu pārējo grozījumu kompromisu grozījumos, ja nemaldos, tagad tie ir seši, un es ceru, ka deputāti varēs atbalstīt šos priekšlikums rītdienas balsojumā, lai eh, par to varētu balsot februāru 2. plenāru sēdē Strasbūrā. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu Salafrankas kungam, lūdzu. Gracias, senor presidente. E... Paldies, priekšsēdētāji. Eh, manas grupas ēna referents ir Prēda kungs. Viņš eh, nevarēja ierasties šobrīd Briselī, viņš būs klāt mazliet vēlāk. Un lūdza grupas vārdā pateikties Vatsona kungam un citiem ēnu referentiem par auglīgo sadarbību, kāda mums ir bijusi pagājušā nedēļā Strasbūrā attiecībā uz eh, mūsu grupas nostāju gribu paust gandarījumu par to, ka ir eh, notikusi skaidra konverģence attiecībā uz dokumentu piedāvātajām iniciatīvām un ka tautas partijas grupa varēs šo ieteikumu atbalstīt kopumā, kā arī sešus kompromisu grozījumus, kas ir iesniegtie. Mūsu ēnu referenta prēdes kunga viedoklis ir, ka šie kompromisa grozījumi pilnīgi noteikti uzlabo sākotnējo tekstu un šajā sakarā paužu gandarījumu, ka ir ņemtas vērā tās bažas, ko norādīja mūsu grupa caur vairākiem grozījumiem. Prēda kungs ir īpaši gandarīts par to, ka Referents ir niansējis savu nostāju attiecībā uz eiroņu uz atrašanās vietu, norādot to, ka mūsu politiskajai grupai tas ir jūtīgs jautājums, un tāpēc trīs piedāvātie grozījumi ir ņemti vērā. Un visbeidzot gribētu eh, paust gandarījumu par to, ka 108. un 111. grozījums ir ņemti vērā it īpaši visā, kas attiecas uz ārējā Eiropas radiodienesta izveidošanu, lai rieģētu attiecībā uz vajadzību ar dialogu ar trešajām valstīm. Katrā ziņā tie ir Prēdas kunga novēlējumi un arī norāda, ka esam gatavi balsot rīt par šiem grozījumiem. Thank you very much. Liels paldies. Vai kāds no sociāldemokrātiem grib izteikties? Ja nē, tad eh, došu vārdu Demesmāker kungam zaļo vārdā, lūdzu. Thank you well, uh, voorzitter. <coughs> well, ik... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentam un ēnu referentiem par arī iesniegtajiem grozījumu priekšlikumiem. Es domāju, ka arī ārpus grupas e, robežām mēs varam konstatēt, ka mēs vēlamies plašsaziņas līdzekļu sistēmu un stratēģiju, kas nodrošina redakcionālo neatkarību un bezparteiskumu, kur partijas tiešām nevar iejaukties. Plašsaziņas līdzekļiem ir jānodrošina objektīva informācija, jānodrošina uh, augsti žurnālistikas, eh, ētikas standārti un treškārt ārējās eh, drošības un ārpolitikas jomā jānodrošina saskaņot Eiropas Savienības politikas attēlošana. Īpaši jāuzsver demokrātiskās vērtības un brīvības Eiropā. Mēs esam iesnieguši dažādus grozījumu priekšlikumus, daži tika ņemt vērā, citi nē. Un raugoties uz šo pēdējo aspektu, ko pieminēja demokrātiskās vērtības un brīvības, par to mēs iesniedzām vairākus grozījumu priekšlikumus, lai pastiprinātu šo aspektu. Eiropas un pasaules publikai jāpiedāvā kopīgs uh, attainojums, kas balstās Eiropas Savienības līgumos attiecībā uz cilvēku brīvībām un cilvēku tiesībām. Eiropai ir jārāda labs piemērs iekšējai un ārējai Eiropas Savienības politikai pamattiesību un cilvēktiesību jomā ir jābūt saskaņotā, jo tikai tādējādi mēs varam saglabāt mūsu uzticību. Vēl vēlos paust savu vilšanos par to, ka mūsu grozījuma priekšlikumi par šiem jautājumiem netika pilnībā pārņemti. Tādēļ vēlos lūdzu pārējās grupas um, balsojumā attiecīgi rīkoties. Taču kopumā es domāju, ka rezultāts var būt pozitīvs, un tas ir jau gal galvenais. Much, Mr. Lielas paldies. Tā nav, ka kungs ir EKR eh, ēnu referents, bet neredzu viņu. Vai kāds cits no grupas varētu izteikties? Labi, tas pats attiec uz Veržijā kundzi, goe pārstāvi. Viņas nav klāta, līdz ar to došu atkal vārdu referentam Grējam Vatsonu kungam. Uh, lai viņš var noslēgt diskusijas. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu pateicīgs Sala Frankas kungam un arī Demes Mākar kungam par viņu komentāriem, jau kā sākumā teicu, paldies arī eh, par konstruktīvo garu, kādā grupas pie šiem jautājumiem strādāja. Un es ceru, ka rīt mums būs veiksmīgs balsojums un balsojums būs veiksmīgs arī februāra otrajā sesijā um, plenārsēdē. Paldies! Līdz ar to noslēdzam diskusijas par šo jautājumu, un septītais punkts bija paredzēts starp kārtībā, bet es gribu paziņot, ka balsojums par uh, ziņojumu par visaptvarošu ES pieeju un tās ietekmi uz uh, Eiropas Savienības ārējo darbību saskaņotību ir atlikts uz 17. februāru. Tātad balsojums būs 17. februārī. Uh, un otrā ziņojuma izskatīšana notiks sede eh, sanāksmē šo trešdien. Tagad skatīsim ieteikumu padomē, komisijai un ārējās darbības dienestam par Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Irānu. Un referente ir eh, Mūnis de Urkīzes kundze. Šī būs pirmā a, diskusija par šo Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Ināru, Irānu. Varbūt atcerēsieties, ka 21. janvārī tika organizēta uzklausīšana par šo tēmatu. Tagad ir pagaidu vienošanās par uh, kodoli jautājumiem, jo īpaši pateicoties Eiropas Savienības diplomātijas centieniem, un tas tagad viss tiek ieviests tad šis ir īstais brīdis, lai izvērtētu, cik lielā mērā un kurās jomās Eiropas Savienībai vajadzētu ciešāk sadarboties ar Irānu. Es domāju, ka mūsu komitejai šeit ir uh, būtiska loma spēlējama, lai dotu ieguldījumu šeit ārējās, uh, Eiropas Savienības ārējā politikā. Un tagad došu vārdu referentē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka Irānas gadījums ir Eiropas uh, Savienības diplomātijas hīts. Konkrēti, eh, Aštonas diplomātijas hīts attiecībā uz to, kā uzlabot un izveidot konsekventas, nozīmīgas e, attiecības ar Irānu, ņemot vērā mūsu svaru šajā reģionā, un Eiropas Savienības aicinājums ir veidot e, stabilitāti zonā, kas vienmēr ir tikusi uzskatīta par nestabilu un bijusi strīdīga. Un ņemot vērā lielās pretrunas, kas ir piedzīvotas, mūsuprāt, ir lieli panākumi diplomātijā. Un, protams, nekas vēl nav garantēts, ka tur kā viss eh, turpināsies pozitīvi, taču sākotnējais izejas punkts ir pozitīvs. Un katrā ziņā būs vēl termiņš grozījuma iesniegšanai. Tas bija pirmkārt. Otrkārt ir runa, ka šeit mēs neskatīsim tikai Eiropas Savienības nopelnus, bet Arī pēc 2013. gada jūlija vēlēšanām Irā, Irānā bija vērojamas lielas pārmaiņas, un tas palīdzēja veidot šo attiecību uzlabošanās embriju attiecībā uz Irānas un starptautiskās sabiedrības attiecībām Tāpat ir izskanējusi arī Savienotajās valstīs stingra apņemšanās turpināt iet pa šo ceļu, ņemot vērā līdz šim piemērotā sankciju neefektivitāti, kas varētu izrādīties um, pretproduktīvas un sagraut uh, Eh, tik grūti panākt to trauslo līdzsvaru. Taču mēs esam manākoši atšķirīgās eh, eh, scenāriju priekšā un mēs nedrīkstam palikt ārpus šī procesa, kas ir ļoti būtisks Eiropas diplomātijai. Ziņojums par ieteikumu ir balstīts uz trim pamatelementiem. Pirmkārt, uh, Eh, kodola jautājumi, dialogs kodola enerģijas ziņā. par to, kā nevar būt alternatīvas mierīgam risinājumam starptautiskās sabiedrības bažām attiecībā uz Irānas veiktajiem eksperimentiem kodoljumā, un domāju, ka mums ir jāturpina uh, Eh, padomēs nostāja, augstās pārstāvis nostāja un E3S eh, e e plus 3 eh, sarunas. Taču ir vēl viens aspekts jeb divi paralēli celiņi, kur viens no lieliem būtiskiem jautājumiem ir cilvēktiesība jautājums. Sirēna, neraugoties uz to, ka pēdējo gadu laikā ir uzlabojusies tā situācija cilvēka ar cilvēktiesībām, tomēr vēl aizvien ir nopietnas problēmas, tā skaitā ar nāvis sodu izpildi, ar eh, minoritātēm, ne tikai reliģiskajām minoritātēm vien, ar LGBT grupām, ar nāvis sodu izpildīja nepilngadīgajiem, un šis dialogs nedrīkst tikt pārtraukts, ne arī no tā drīkst atsacīties Eh, turpinot kodoljumā panākto tādējādi. Ot, Otrais būtiskais temats eh, papildus kodola, eh, kodola tematam ir cilvēktiesību jautājumi. Tāpat mēs gribam iekļaut vēl vienu jautājumu, kas būtu padziļināms ar papildu tekstu, papildu paragrāfiem, un tas attiecas uz Irānas lomas analīzi e, pasaulē, miera procesā, un šī stabilizējošā loma kāda varētu e, būt to nevarēja skatīt padziļināti, ņemot vērā telpas ierobežojumus, taču mums vajadzētu ieteikumā iekļaut konstruktīvu elementu attiecībā uz jauniem tematiem vai argumentiem par to, ka mēs domājam par kopīgu darba kārtību, taiskaitā narkotiku apkarošanu, 80% nopietniem Eiropas Savienībā nonāk caur Irānu un sadarbībai šajā jomā ir jānotiek ņemot vērā tās iespējas, ko piedāvā Eiropas Savienības attiecības ar Irānu, kas ir konstruktīvs un nav balstīts tikai uz sankcijām vai draudiem, vien ne arī uz konfrontācijām. Tomēr ir jāpaliek eh, vērīgiem šajā situācijā, taču arī process ir jāveicina gan dialogiem, gan sarunām. Un To mēs arī gribam ar mūsu ieteikumu panākt. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Vai šeit ir kāds no tautas partijas, kas varētu aizstāt Zalevska kungu, kurš ir uh, ēnu referents? Nē. Tad uh, došu vārdu Kronbergs kundzei, kas ir ne tikai ēnu referente no zaļajiem, bet arī Irānas delegācijas priekšsādātāja. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Mēs atbalstām šo ziņojumu, jo tas nāk īstajā laikā. Un Eiropas Savienībai ir jādod konstruktīvs ieguldījums tajā darbā, kas notiek kopš Ženēvas vienošanās. Un kā jau uh, referente minēja, uh, Tas noteikti ir eh, veiksmes stāsts Katrīnai Eštonai un būtisks ieguldījums mūsdienu pasaules politikā. Tas atbilst arī Irānas tautas cerībām. Viņiem ir pozitīvas cerības, pārmaiņu cerības, viņi gaida, ka kaut kas mainīsies un mums vajadzētu arī stāties pretī šim izaicinājumam, bet nevajadzētu pārspīlēt. Runājot par kodoli jautājumiem. Uh, Tas joprojām ir ļoti delikāts jautājums, vēl nav varbūt īstais laiks eh, to eh, atrisināt, bet eh, ziņojumā ir minēts, ka ir svarīgi, lai visas puses ievērot vienošanos. Nevajadzētu būt jaunām sankcijām, tā pašā laikā Irāņiem būtu jāatļauj piekļūt visiem kodola objektiem. Uh, ir pienācis laiks uzlabot un attīstīt saiknes starp Eiropas Savienību un Irānu, bet nav laiks pievērt acis uh, uz jomām, kurās mums ir domstarpības. Un, manuprāt, šobrīd ir iespēja uzsākt dialogu par tādiem jautājumiem, kā, piemēram, cilvēktiesības. Ir cilvēktiesību komisārs ANO, kuru Irāņi ir ielūguši, ir īpašais zi ziņotājs par Irānas cilvēktiesībām. Uh, bet eh, šo, šim, viņam nav pieeja Irānai, bet eh, mēs runājam ar cilvēktiesību padomu Irānā, un tas ir skaidrs, ka viņi vēlas veidot eh, dialogu ar Eiropas Savienības īpašo pārstāvu cilvēktiesībās. Šai vajadzētu būt vienai no tām lietām, ko mēs piedāvājam, un ir ļoti labi, ka ziņojums piedāvā kritērijus. Pēc tiem arī vajadzētu orientēties praksē, uh, Uh, un raudzīties, kā tuvināties savstarpēji. Es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu svarīgi neuzspiest šeit tādu gatavu cilvēktiesību katalogu, bet vajadzētu arī uzklausīt citas puses viedokli, jo īpaši par nāvis sodu, kur 80% nāvis sodu ir saistīti ar narkotiku jautājumu un Irāņi ir gatavi pārskatīt nāves sodu jautājumu, un tas varētu bruģēt ceļu plašākai Eiropas Savienības un Irānas sadarbībai. Par reģionālās drošības jautājumiem, kā minēja referente, šeit eh, nav eh, tagad īstais laiks iesaistīties spēku spēlēs starp Saudarābiju un Irānu, bet Irāna ir ļoti svarīgs spēlētājs arī Sīrijas kontekstā, un tas būtu jāņem vērā. Proti, Irāņiem ir eh, jādod iespēja parādīt, ka viņiem ir jauna ārlietu politika. Un, protams, šis ziņojums ir tikai pirmais solis, un mums ir jāpanāk, lai ārējās darbības dienests un komisija dod savu ieguldījumu, un eh, nākotnē Teherānā vajadzētu atvērt pārstāvniecību, un varbūt ar īpašu koordinātoru, kas varētu to visu iekustināt. Tad, kad mēs apmeklējām Irānu, tad visi dalībvalstu viesnie, vēstnieki uzsvēra, ka šāda pārstāvniecība būtu ļoti būtiska, ka tas tiešām ir nepieciešams. Paldies! Lielas paldies! Un tagad dodu vārdu Šākas kundzei. Lūdzu. Thank you very much. Um... Paldies priekšsēdētājiem. Paldies referentei un kolēģiem par sākotnējo projektu un domāju, ka mēs ļoti saulaicīgi skatām Eiropas Savienības Irānas attiecības. Tas jādara gan strateģiski, gan neatkarīgā veidā Eiropas Savienība var jāveido savu stratēģiju ar Irānu. Un ievadvārdos priekšsēdētā jūs jau sacījāt, ka mums ir jādara vairāk, taču ļoti svarīgi ir tas, kā mēs šīs attiecības veidojam. Un, ne tikai ar kodoli jautājumiem, kas ir vienmēr aizņēmuši mūsu darba kārtības, bet arī parlamentā. Apmeklējums, kas notika decembrī, norāda, ka ir citi jautājumi gan par um, to, kā mēs varam sadarboties ar Irānu cīņā pret terorismu, par uh, kāda būs ietekme pēc tam, kad rietumu karaspēks atstās Afganistānu šogad, tāpat arī apmaiņas izglītības kultūras jomā un, protams, vislielākā prioritāte, kas ir cilvēktiesības. Un mēs nedrīkstam um, kautrēties par to, ka tās ir no Eiropas Savienības viedokļa universālas. Un tagad es gribētu pasvītrot dažus ieteikumus, ko iekļāvu savos grozījumos. Pirmkārt, ierobežotās izvēles iespējas vēlēšanās, un tas, ka ir daudz kritiskākas balsis Irāna attiecībā uz attiecībām uz ārpasauli nekā pašreizējais prezidents. Es saprotu, ka pašreizējā situācija ir visai trausla, un mums ir jāturpina pasvītrot notiekoši cilvēktiesību pārkāpumi. Grib norādīt, ka 17 tūkstoši cilvēkiem ir izpildīts nāves sots Irānas Islām Republikā. Tad, kad mēs runājam par sadarbību dažādos jautājumos, tad svarīgi ir pasvītrot arī sadarbību un stabilizējošo šo ietekmi, kāda ir bijusi sadarbībai reģionā, mēs runājam par cīņu pret terorismu, bet mums ir jāskat arī tas, kā mēs varam stiprināt pilsonisko sabiedrību. Un ik viena sadarbību cīņā pret nelikumīgu tirsniecību varētu būt nozīmīga. pār nelikumīgu narkotiku tirzniecību, aizdomās turamās personas attiecībā uz to, ka tām netiktu izpildīti nāvis sodi. Mums vajadzētu strādāt pie šī jautājuma. Un tāpat arī mums ir jāatsaucas uz starpparlamentu hartu, ko Irāna ir ratificējusi 96. gadā, be... un saistībām, kas no tās izriet attiecībā uz minoritāšu tiesību sagla saglabāšanu, ievērošanu, ka ikvienam uh, aizdomās turētajam ir jānodrošina piekļuva advokātam, dažkārt tā tas nav, un nāvisots tiek izpildīts eh, dažu dienu laikā, un ģimene to nemaz neuzzina. Mums ir jānodrošina brīvas taisnīga tiesa, un mums ir jāicina izsludināt moratoriju nāvisodam, jo cilvēki var kļūdīties. Tāpat arī Mums ir jāmeklē iespēja Eiropas Savienības cilvēktiesību īpašiem pārstāvim. Um, and... Uzsāk diskusiju ar Irānu, kā arī jāpasvītro Navī Pilārjas ANO īpašās cilvēktiesību pārstāvis sacītais. Bet es gribu kolēģus atbalstīt šos ieteikumus šajā konkrētajā brīdī. Atgādinu, ka tas, šis ir trausls brīdis, un tie, kuri vēlas panākt un veicināt reformas Irānā, tiem ir jādara tas, kas viņu spēkos, lai šo brīdi virzītu pa, eh, pa pareizajām sliedēm. Paldies, paldies, Šākis kundze, un tālāk EFD vārdā ir referents Belders. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb eh, met... Uh... Eh, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Ļoti uzmanīgu lasīju sagatavoto tekstu, kā agrākais referents. Es zinu, ka tas praktiski ir neiespējami šajā nelējā nelielajā teksta pasāžā aplūkot pilnīgi visas svarīgākos jautājumus. Es to pilnībā saprotu, var izteikties arī īsi. Palūkoties uz visu tekstu kopumā, man ir bažas attiecībā uz nukleārajiem jautājumiem, kodo jautājumi. Manuprāt, tie vēl nav noskaidroti. Tika pieminēts milzīgs lēciens, taču es uz to raugos tā diezgan relatīvi. Arī runājot par ārpolitikas un reģionālo lomu, kādu piemīt Irānai, Par to man arī ir radušies jautājumi. Runājot par cilvēktiesību situāciju. Noteikti, ka te kaut kas Ruānī laikā ir mainījies, taču bažas man vēl joprojām ir lielas un iesniegšu arī attiecīgus grozījumus. Runāt par diskusiju. Ļoti interesanti tika pieminēti narkotika tirniecības loma Irādas sabiedrībā. Mums šāda problēma pastāv arī Eiropā. Vai šeit būtu nepieciešams grozījuma priekšlikums Irānas republikas uh, militārie spēki arī ir iesaistīti šajos eh, narkotiku tirzniecībā un ar kontaktiem Afganistānā. Turklāt Irānā jau gadiem ir bēgļu problēma, un nesen tika veikta ļoti laba analīze par to, kā Irāna tiek galā ar afgāņu bēgļiem. Ir gan eh, legāli, gan nelegāli šādi bēgļi, un tas skar miljoniem cilvēkus, un ziņojumā es eh, pamanīju, ka šī Afganistānas eh, bēgļu problēma ka uz to tiek norādīts, taču iespējams, ka Kabula to izmanto kā trumpi eh, cīnoties par eh, militāro situāciju, un tas no humānā viedokļa ir ļoti slikti. Tā ir milzīga diskriminācija pret šiem afgāņu bēgļiem. Ja mēs palūkojamies uz sabiedrību Irānā, tad ir redzami ļoti daudzi sarežģīti jautājumi, kuri būtu jāpiemina. Iespējams, tie ļaut arī secināt par pašreizējā režīma darbību. Jā, mums ir jauns prezidents, taču pastāv politiskās cīņas starp dažādajām politiskajām grupām, un tagad mums ir jānogaida, kā šī situācija uh, risināsies. Protams, ka Irāna uh, un Ruhani kungs meklēs uzlabojumus gan politikā, gan ekonomikā, taču iekšpusē pastāv sabiedrības apspiešana, un šis jautājums man vēl joprojām nomoka. Uh, Un iespējams, es arī saistībā ar šiem jautājumiem piedāvāšu savus grozījumu priekšlikums, kas balstās uz faktiem. Mēs nedrīkstam aizmirst faktus. Jāatzīst, ka Eiropas Savienība un ASV e, Irānu ir padarījuši par partneri kodola tirzniecības jomā, un tagad jāparaugās, vai Irāna ievēro un panākt tos nosacījumus. Man ir bažas, ka tas tā nenotiks. Jau gadiem notiek sarunas. Eiropas Savienība ir guvusi kaitējumu, un es domāju, ka šis uh, kodola jautājums nedrīkst vienkārši tā tik pabīdīt zem galda. Paldies, Belderkungs! Tagad mēs varam noslēgt šīs eh, debatas, vai referenti vēl gribētu izteikties, lūdzu, Monis Skundze. Gracias, presidente, gracias. Paldies eh, priekšsēdētāji, paldies visiem, kur izteicās. Salafranka first. Eh, Moņis kundze atvainojiet, Salafranka kungs grib teikt dažus vārdus. Paldies priekšsēdētāji, es neblūdzu eh, vārdu pirmīt, bet tā kā saņem tikko vēstījumu no mūsu ēnu referente, kurš nevar būt klāt vēlēšana kampaņas dēļ klāt, viņš gribēja darīt zināms savu nostāju attiecībā uz šo rekomendāciju projektu kā labu sākumu punktu un norādīt arī, ka jāliek uzsvars uz eh, cilvēktiesību situāciju. Šķiet, ka janvāra divās pirmajās nedēļās ir bijis ap 40 nāves soda izpilžu pakarot un ņemot vērā mūsu Ženēvas sarunu panākumus, šis būtu provizors nolīgums un gribētu vērst referents uzmanību uz nepieciešamību pastiprināt sadaļu attiecībā uz cilvēktiesībām valstī. Es ļoti uzmanīgi klausījos Šākas kundzes uzstāšanos, kura uzsvēr to, cik būtiski šajā politiskajā brīdī Eiropas parlamentam izvērtēt lietkarīgi šo dosie un domāju, ka tas ir pilnīgi skaidrs, skatāms ārējās darbības dienas tā paveiktā gaismā un mums, kā Eiropas parlamentam, vajadzētu atbalstīt tos pūliņus, ko īsteno ārējās darbības dienas un dalībvalstis, un arī kā institūcija, kas ir ar savu apņemšanos cilvēktiesību ziņā visā pasaulē meklēt būtiskus uzlabojumus, taustāms uzlabojumus šajā sakarā, un pirmais varētu būt tas, kā vīza, kas tiek pieprasīta izsniegt apvienoto nāciju īpašai pārstāvēji, cilvēktiesībās tiktu izsniegta maksimāli drīz. Tāpat arī mums ir jārunā par to, ka jāstiprina krietni viens sadaļa, kas ir veltīta cilvēku tiesībām. Paldies, Sala Franka kungs, un tagad referentiem arī Muņisam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem par komentāriem, par tekstu, kas, kam jūs varat iesniegt grozījumus. Bet ir atsevišķi jautājumi, kas ir pilnīgi skaidri. Mēs eh, nerunājam par pārējo eh, no valsts, kas bija ļaunumās, uz eh, atsauces uh, kritēriju cilvēktiesību ziņā pasaulē. Nē, mēs šeit runājam par pozitīvu procesu, vismaz sākotnēji pozitīvu un par tendenci, eh, ņemot vērā to, ka Irāna bija palikusi ārpus starptautiskās sabiedrības gan kodoli jautājumu, gan cilvēktiesību dēļ, manuprāt, ir e, panākta virzība uz priekšu, un, Bilderkungs, mēs nevaram to neņemt vērā, ir e, bijusi virzība uz priekšu un ceru, ka šādi panākumi būs arī nākotnē. Bet jāapzinās, kā process ir trauslas šākas kundze, gribu sacīt, ka me, mēs e, nedomājam palikt un apsamierināties ar esošo situāciju, taču mums vajadzētu arī norādīt to, ka ir iespējams mainīt Irānas situāciju pasaulē un arī at Eiropas Savienības attiecības ar Irānu, kuras atgā atgādina vēlreiz, ka sa eh, sankcijas eh, nenozīmē tikai to, ka Irānas vadītājiem būtu uh, Eh, būtu iesaldēti konti Eiropas bankās, bet ir jāizlieguma attiecībā uz eh, naftas importu, ko mēs varētu, situāciju varētu debloķēt. Tāpat arī ir jā. Paturprātā, ka ļoti būtiska ir cilvēktiesības sadaļa. Tāpēc Čākas kundzei domāju, ka pilnīgi skaidri E apsvērumā ir norādīts tā, kā cilvēktiesību situācija Irānā vēl aizvien raksturo cilvēku ties, pamatiesību pārkāpumi. Es nezinu, kādā veidā to varētu pateikt vēl spēcīgāk. Domāju, kā norāda uz sistemātisku cilvēktiesību pārkāpšanu jau ir nozīmīga, un līdzīga analīze ir arī citos paragrāfos domāju, ka lielākā daļa no ieteikuma attiecas uz cilvēktiesību jautājumiem. Tāpat arī ir pieaudzis nāvis sodu izpildes skaits um, un ir daudzi cilvēktiesība aizstāvi, kas vēl aizvien atrodas cietumā. Tomēr uh, spriedumi un nāvis soda spriedumi ir atkarīgi no tiesu varas un tiesu sistēmā ir palikuši viskonservatīvākie e, piekritēji, kas ietur stingro savu līniju. Tādēļ, jā, mēs nevaram nosodīt uh, Roānī uzsākto politisko procesu. Bet ir jāmeklē tas vai cits ceļš, lai šo tendenci pavērstu citā pretējā virzienā. Un mums ir jādomā par iespēju piešķirt eh, Roānī, kurš ir izmaiņu eh, autors Irānā Eh, piešķirt eh, viņam nopelnus par daudzām pārmaiņām, tā skaitā par cilvēktiesību izmaiņām, būtu nozīmīgi. Beldarkungs tālāk par Eiropas ticamību jautājums ir nozīmīgs, bet mums ir jāņem vērā arī esošā situācija. Par Eiropas parlamentu ticamību runājot, domāju, ka pagājušā nedēļā Strasbūrā mēs apstiprinājām ziņojumu par Saudarābiju kur tika svītrota rindkopā, kurā tika lūgt Saudarābijai mainīt, grozīt tajā spēkā esošos likums attiecībā uz reliģijas ievērošanu. Es gribu būt realistiska un konstruktīva, lai mēs varētu sniegt savu devumu. Bet jā, mēs atsaucamies uz abām valstīm, kas atrodas eksplozīvā zonā un kas ir reģionālās sadursmes divi, mm, divas asis, tad runājot šeit par musulmaņu pasauli un Ja mēs no Eiropas parlamenta do, liekam saprast, ka mēs piekāpjamies Saudarābijas gadījumā, bet Irānas gadījumā gribam būt maksimālisti, jo mēs, teiksim, neizprotam un esam panākuši neko Bahai gadījumā, tad mēs vienkārši varam zaudēt E, ticamību visā šajā procesā. Tāpēc es aicinu būt e, realistiskiem, objektīviem, tāpēc nebūsim nepārāk prasīgi pret vieniem vai pielaidīgi pret otriem, bet rīkosimies tā, lai mūsu nostāja būtu līdzsvarota. Un lai mēs tajā pašā laikā nepieļautu to, ka stingrās līnijas piekritēji atgūst savas sākotnējās nostājas. Tāpat arī savienotās valstīs, savienotās valstis pieprasa atgrieztās pie sankcijām, ja notiek kāda novirze no panāktā jau. Domāju, ka Eiropas parlamentam tā gluži nevajadzētu rīkoties, tomēr ir jābūt prasīgiem un jāveido darba kārtība sadarbībai ar Irānu un jādomā par to, kā varētu mainīt negatīvo to režīma daļu, kas ir negatīvi e, noskaņot pret cilvēktiesību ievērošanu. Paldies! Thank you very much! Liels paldies, Monisas kundze! Un līdz ar to mēs varam noslēgt šo darba kārtības punktu. Un gribu pateikt, ka otrdien, 18. februārs, ir grozījuma iesniegšanas termiņš, kā vienmēr 12. Okay. I see Mr. Redzu, ka Hauita kungs ir ieradies, un tad mēs varam sākt skatīt nākamo punktu. Pakistānas reģionālā loma un politiskās attiecības ar Eiropas Savienību. Mēs šo zāles kunga atzinumus projektu apspriedām jau pagājušā gada 5. decembrī un gribētu dot uzreiz vārdu Havita kungam par šo jautājumu. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšsēdētāji, un es atvainojos eh, zāles kunga vārdā, kurš nevar šodien ierasties, un tāpēc es arī prezentēšu šo ziņojumu un arī grozījumus viņu vārdā, bet es ar lielu prieku to darīšu, jo man ļoti interesē Pakistāna, un biju arī uh, pagājuši gadu vēlēšanu novērošanas misijā, un uh, kolēģi, kas šeit ir zālē, arī noteikti ļoti interesēti Pakistānas jautājumā, un es ar prieku eh, nodošu jums zāles kunga ziņojumu. Galvenais vēstījums ir atbalstīt demokrātiskās pārmaiņas, un arī mājā bija vēlēšanas, un tā bija pirmā civilā varas nodošana šīs valsts vēsturē, un tā ir iespēja uh, uh, Eiropas Savienībai stiprināt divpusējās attiecības ar šo valsti. Viņu ziņojums aptver uh, to, ka, stratēģi, uh, ka Pakistānai stratēģiska uh, atrašanās vieta, un tā ir ļoti svarīga stabilizējot situāciju Afganistānā, cīnoties pret uh, terorismu un narkotiku kontrabandu. Ziņojums atzīst jauno, um, jauno valdību, runā par izaicinājumiem, runājot par ekstrēmismu un to, ka nepieciešams nodrošināt uh, to, ka tiek sasniegt arī tālākie valsts reģioni. Tiek uzsvērts arī problēmas, kas ir saistītas ar sociālo izstumtību un uzsver to, ka ir jāievēro uh, cilvēktiesības. Kā jau jūs varbūt uh, to sagaidāt, Šis ziņojums vēlreiz apliecina, ka mēs esam par labu pārvaldību, lai tiesiskumam būtu spēcīgāka loma šajā valstī, tāpat kā citās valstīs, ar kurām mums ir sadarbība. Ziņojumā mēs um, turpinām ieteikt palīdzēt uh, Pakistānai ar attīstības palīdzību un GSP plus ietvaros uh, Tas eh, tikko tika skatīts plenārsēdē un par to bija balsojums, bet eh, divpusējās attiecībās vajadzētu runāt ne tikai par komentāriem un attīstības jautājumiem, vajadzētu vairāk likt uzsvaru uz politisko dialogu, drošību, sadarbību un citiem jautājumiem. Tā kā mēs eh, vēlamies, lai Eiropas Savienības un Pakistānas attiecības kļūtu izteiktākas un uh, Mēs vēlamies palīdzēt valstī eh, veikt demokrātisko konsolidāciju un eh, tiesiskumu attīstību, lai tā varētu spēlēt savu lomu reģionā. Ir tikai 58 grozījumi šim ziņojumam un Zālskunga vārdā var teikt, ka tie ir ties, lielākoties pieņemami un mūsu grupa atbalsta arī lielāko daļu šo grozījumu. Balsošanas sarakstā būs tāda atzīme. Uh, un neviens no grozījumiem neapšauba galvenos politiskos vēstījumus projektā, un man ir prieks, ka ir šāda plaša vienprātība starp lielākajām politiskajām grupām. Esmu iesniedzis tātad piecus kompromisa grozījumus. Tur ir runa par kodoli izplatību un cilvēktiesību pārkāpumiem, Bet tā tad bija vienošanās šeit ar ēnu referentiem, un mēs nesagaidām, ka šeit būs kādi strīdīgi jautājumi balsojumā komitejā. Un noslēgumā gribētu pateikties ēnu referentam no visām grupām par lielisko sadarbību. To saku Zāleskungu vārdām. Paldies visiem, kas iesniedza grozījums, un cerams, ka rītdienas balsojums būs uh, bez problēmām. Un labprāt uzklausīšu arī jautājumus, ja varēšu atbildēšu. Paldies, Ričard! Tagad gribētu dot vārdu Tautas partijas ēnu referentam Gālerkungam lūdzu. Ok, vielen dank. Jā. Paldies. Vēlos sirsnīgi pateikties kolēģim Zalam par šo ziņojumu. Tas ir plašs, tas ir aplūkojis visus aspektus, kas no vienas puses ir būtiski attīstībai Pakistānā un reģionā kur šī valsts atrodas. No otras puses, viņš arī plaši attēlojas sadarbības iespējas starp Eiropas Savienību un Pakistānu, un es domāju, ka mēs esam svarīgs un atzīts partneris Pakistānai. Manuprāt, arī prioritātes ir noteiktas ļoti pareizi. Uh, gan attīstības sadarbības jomā, kā mēs to tradicionāli devējam, un attiecībā uz izglītību, izglītību, izglītību, izglītību. Tas ir mūžīgais slogans. Un runājot par demokrātijas veicināšanas jomu, priecājos, ka spēju jau daudzu gadu garumā šeit dot savu ieguldījumu ne tikai vēlēšanu uzraudzības ziņā, bet arī attiecībā uz turpmāko procesu un attīstību. Un trešā joma ko mēs esam uzsākuši saistībā ar GPS. Plus. Un arī tas, ka mēs varam ievērot apstākļus, kas ir saistīti ar GP, GSP, plus uh, uz vietas, kas attiecas uz sieviešu un jaunu meiteņu nediskrimināciju. Manuprāt, visi šie aspekti uh, tika pieminēti ļoti labā veidā. Protams, mums vēl ir nelieli komentāri dažviet, piemēram, kad mēs runājam par attiecībām starp Pakistāns un, Pakistānu un Ķīnu. Protams, ka šiem reģioniem jābūt stabiliem, un ja mums ir šis teikums should not undermine, tad mēs tā kā eh, liekam nojaust, ka uh, starp šīm Pakistānas un Ķīnas attiecībām pastāv risks negatīvai ietekmē reģionā, un es tad ieteiktu vienkārši šo nelielo teksta daļu izsvītrot un paust mūsu gaidas, ka tas novedīs uh, uz reģiona stabilizāciju vai situācijas uzlabošanos. Bet nu, tas tiešām ir tādas sīkas detaļas, kuras vēl ir iespējams uzlabot, taču citādi mēs atbalstām šos piecus noformulētos kompromisus, un īpaši otrais kompromiss jaunajā redakcijā. Taču kopumā tiešām liels paldies un varam atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! Vielen Dank! Paldies, Mihēl! Un tagad uh, došu vārdu Eiropas ārējās darbības eh, dienesta pārstāvei. Um, thank you. Paldies eh, par iespēju izteikties. Ziņojums eh, ir ļoti atbalstāms un arī darbības dienests atzinīgi vērtē iespēju uzsvērt Pakistānas lomu reģionā. Uh, Vispārīgi runājot, mēs uzskatām, ka galvenie jautājumi ir uzsvērti šajā ziņojumā, un atsauce uz GSP plus ir svarīga, jo relatīvi tas ir tāds jauninājums, un tas ir arī pamats tagad Eiropas Savienībai paplašināt dialogu par eh, cilvēktiesībām, par eh, darba tiesību noteikumiem un vidas noteikumiem. Un tas arī uh, ieliek pamatus tam, ka var uh, paplašināt ekonomiskās iespējas pakistāņiem valstī. Un mēs esam apņēmušies, kā Eiropas Savienība, un to, ir, uh, to esam uzsvēruši vairāk kārt uh, ārlietu secinājumos, ka mēs ilgtermiņā esam apņēmušies sadarboties ar Pakistānu, un Pakistānas loma reģionā ir izšķirīgi svarīga. Un mēs uzskatām, ka jāizmanto visas iespējas, uzsvērt mūsu atbalstu Pakistānai un tam, kādu lomu Pakistāna potenciāli varētu spēlēt reģionā, gan veicinot ekonomikas izaugsmi, gan arī veicinot mieru. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Jā, Richard, Richard lūdzu. Uh, I can be, um... Jā, es varu izteikties ļoti ātri. Uh, Es piekrītu Gālera kunga teiktajam, un tas atsaucas uz Zāles kunga 32. grozījumu, kaut gan, ja 31. grozījums no zaļajiem tiks pieņemts, tad viss šis pāns tiks slēgts, bet ja jūsu grupa varētu piedāvāt kaut ko jaunu šajā jautājumā, tad mēs ļoti labprāt to pieņemsim, jo tas ir svarīgs jautājums. Paldies. Thank you very much. Uh, only one. Paldies, un vienīgais paziņojums ir tas, ka rīt no rīta būs balsojums par šo ziņojumu. Un līdz ar to varam noslēgt šo darbkārtības punktu un skatīt pēdējo punktu šajā pēcpusdienas sesijā, un tā ir Eiropas Savienības ārlietu politika pasaulē, kurā ir um, kultūras un reliģiskās atti, atšķirības. Un šeit uh, referente ir Marijāta Janaku, un viņa uzreiz dod vārdu lūdzu. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums ir īpaši svarīgs ziņojums Eiropas Savienības ārpolitikā. Īpaši pēdējos desmit gados šis jautājums ir guvis lielāku nozīmību kultūru un reliģiju daudzveidība ir pieaugusi un kļuvusi par politiskiem elementiem. Eiropas Savienības vērtības un pamatprincipi vienmēr nebija skarti no reli kaut kādiem reliģiskiem vai kultūras aspektiem. Šeit uh, pastāv vēlme īstenot nošķiršanu, rīkoties objektīvi un balstīt Eiropas Savienības pamatprincipus un brīvības, cilvēktiesības, neatkarīgu attieksmi attiecībā uz reliģiju, dzimumu un kultūru, un vēlos atgādināt to, ka Šajā ziņojumā vēlreiz tiek atgādināts par Eiropas Savienības politikas pamatvērtībām. Eiropas Savienības loma starptautiskajā arēnā. Attīstība, kas ir radusies balstoties uz kultūras un reliģiskajām atšķirībām starptautiskajā politiskajā vidē. Šeit ir runa arī par paļaušanos uz Eiropas Savienības ārpolitiku un tās saskaņotību. Tika iesniegta vesela virkne grozījuma priekšlikumu no kolēģiem, un mēs esam veikuši darbu. Tagad mums ir 15 kompromisa grozījuma priekšlikumi, ar kuriem ir apvienoti dažādie kolēģu grozījuma priekšlikumi zināmi priekšlikumi nevarēja tikt iekļauti kompromisa grozījumos sarunās ar ēnu referentiem. Es teicu, ka sagatavošu vēl vienu grozījumu priekšlikumu attiecībā uz kristiešu situāciju trešajās valstīs. bija ļoti daudz grozījumu priekšlikumu par šo jautājumu, kur bija jāapkopo. Tādēļ es iestiedzu šo 16. grozījumu priekšlikumu. Nolasīšu angliski. Pauž eh, nožēlu par eh, vārdarbības aktiem pret reliģisko koptienu pārstāvjiem, tā skaitā kristiešiem, kuru pamattiesības un cilvēktiesības netiek ievērotas tikai viņu ticības dēļ dažādās valstīs. Asinosoda um, centienus uh, sagraut uh, pilsā, uh, baznīca visā pasaulē. Un reakcija, kādu saklausīja, ir tāda, ka Libe nepiekrīt šim kompromisu grozījumu priekšlikumam. taču sociāldemokrāti atbalsta un tāpat arī konservatīvie. Tas arī viss par uh, grozījumu priekšlikumiem vēlos vēl norādīt uz to, ka kristieši netiek pieminēti pārāk bieži, taču mēs nedrīkstam aizvērt acis uh, attiecībā uz šo situāciju. Dažādajās valstīs mēs nevaram vienkārši neievērot šo situāciju. Mēs nerīkojamies tā, ka tikai kristieši tiek vajāti, taču patreiz Āfrikā, nevēlos minēt konkrēts valsts un arī tuvajos austrumos, visvairāk tiek intensīvi vajāti kristieši. Un teikt, eh, to starp kristieši vai ies, iekļaujot kristiešus, nu tas ir minimums, ko mēs varam pieņemt, priekšsēdētā kungs. Šādu tekstu varētu pieņemt, taču mums ir ziņojums un grozījuma priekšlikumi, un mums katrā gadījumā ir skaidri jāpārādās grupas saka, ka šis uh, ziņojums ir bezpartejisks, un mēs nevēlamies dot tikai tādu signālu, ka tikai kristiešu reliģija ir jāaizstāv. Tāda nav mūsu ziņojuma doma. Mēs centāmies rīkoties uh, pēc iespējas objektīvi un centāmies arī aplūkot un ņemt vērā trešo valstu novērotoju lomu, taču ziņojums ļoti skaidri vēsta, ka kultūras un reliģiskās atšķirības nedrīkst būt par iemeslu vardarbībai un cilvēktiesību pārkāpumiem. Nekādā gadījumā tas tā nevar notikt. tā taču ir Eiropas situācija. Vēlreiz pateicos priekšsēdētājiem, gaidu arī kolēģu viedoklis. Paldies. Paldies, Marieta. Tagad vārds Lukčevs kundzei. Un viņa pārstāv sociāldemokrātu grupu. Ah. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentai. Vēlos sākt ar to, ka dažreiz rodas tāds iespējas, ka kultūra un reliģija ir divas dažādas neatkarīgas jomas, kas nekādā gadījumā nav saistīts ar ārpolitiku. Šis ziņojums pierāda pretējo. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks ziņojums, ņemot vērā pašreizējo starptautisko situāciju, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība cenšas būt globāls spēlētājs. Tādēļ šis ziņojums ir saturiski ļoti būtisks. Taču vēl būtiskāk šis ziņojums ir kā politiskais signāls, kā parlamenta un dažādo grupu viedokļu atspoguļojums, jo mēs visi strādājam pie tā, lai tiktu izveidota starptautiska vide, kas cienītu uh, dažādās grupas, eh, neatkarīgi no to reliģijos, reliģijas vai kultūras vai etniskās piedarības. Tādēļ, manuprāt, šis ziņojums ir tik ļoti svarīgs. Mums ir dažādi politiskie viedokļi, taču mēs, mūsu sadarbība bija ļoti korekta, sadarbība ar pārējiem ēnu referentiem. Uh, savās politiskajās grupās. Mēs arī ļoti intensīvi aplūkojam šo jautājumu. Mēs atbalstām lielāko daļu veikto izmaiņu. Daļa no tiem, protams, ir uh, kompromiss. Raugoties no mūsu politisko grupu viedokļa, no mūsu iestāšanās par eh, cilvēktiesību un pamatiesību hartām, tad šis jautājums par kultūras un reliģiskajām atšķirībām ir ļoti būtisks. Pēdējo grozījumu priekšlikumu mēs saņēmām tikai nesen, taču mums izdevās to izanalizēt. Mēs neuzskatām, ka tādējādi šīs nošķirtības starp eh, etniskajām reliģiskajām grupām tiek padziļināta. Tieši pretēji tiek labi atspoguļots pašreizējais spiediens, kas pastāv kristiešu minoritāšu vidū. Un tādējādi es uzskatu, ka ziņojums ir panācis sava mērķi. Iesniegtie grozījumi priekšlikumi to ir uzlabojuši vēl vairāk un tādējādi kļuvis skaidrs, ka Eiropas Savienība ir pret fundamentālistu, pret fundamentālismu, pret ekstrēmismu un tādējādiem uh, plūsmām un grupām. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība iestājas par homogēnu starptautisku situāciju, kaut arī tas ir ļoti sarežģīts mērķis. Īsti sakot, mēs atbalstam šo ziņojumu. Mums vēl ir laiks līdz balsošanai. Mūsu grupā mēs Vēlreiz pārspriedīsim šo ziņojumu, taču mēs to principā atbalstam. Paldies! Paldies, Lupčevas kundze! Es ceru, ka jums būs pietiekami ilgs laiks uh, diskusijām, jo balsojums būs rīt. Lūdzu, jums vārds. Chairman, uh, Just let me begin by welcome. Štīrkungs, paldies priekšsēdētāji. Sākumā gribētu atbalstīt uh, ziņojumu un referenta darbu un uh, kompromisi, manuprāt, ir eh, pieņemami. 16. kompromiss tātad ir pieņemams. Mēs atbalstām um, šo ziņojumu. Ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka nekāda veida fundamentālisms vai radikālisms eh, tiks eh, akceptēts Eiropas Savienības uh, pusē mūsu ārlietās. Un tomēr īpaši runājot par 13. kompromisu kur ir runa par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu veicināt uh, atvērtu reliģisko dogmu interpretāciju. Manuprāt, orģinālajā tekstā bija teikts, ka Eiropas Savienībā vajag liberālu interpretāciju atbalstīt. Šeit man ir varbūt, um, tad es dotu priekšropu, uh, tad, ja mums būtu tāda juridiskā, li, lingvistiskā skaidrība, ja būtu, es nedomāju, ka uh, Eiropas parlamenta uzdevums ir iejaukties reliģisko dogmu interpretācijā. Tātad, ja tās ir dogmas, tad tās nevar būt eh, elastīgas vai atvērtas. Bet eh, man šķiet, ka mērķis ir tātad, lai netiek ļaunprātīgi izmantots reliģiskās dogmas eh, politiskiem mērķiem. Un tas ir tas vēstījums, ko vēlētos nosūtīt. Bet šeit varbūt tāds precīzāks formulējums būtu vērtīgs, lai šis signāls būtu skaidrs un lai nedotu iespaidu, neradītu iespaidu, ka mēs iejaucamies, jo zināt, ka mēs negribam, ka reliģiskie līderi diktē politisko darbu kārtību, tad mm, mums arī nevajadzētu iejaukties reliģiju darīšanās. Mums vajadzētu mm, tomēr radīt skaidru signālu, ka mēs nepieļausim, nevēlamies redzēt kaut kādu reliģiju izmantošanu politiskiem mērķiem. Paldies! Liels paldies, Tirkungs! Marieta, vai jūs vēlētos kaut ko pateikt vēl? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir kompromisa grozījuma priekšlikums, kas nāk no sākotnējā tekstu, ņem vērā dažādus uh, citus grozījumu priekšlikumus un vēlreiz tika apstrādāts. Un tas, ko teica kolēģis par plašāku reliģisko dogmu interpretāciju un tā tālāk, ar šo 16. grozījumu. Nu, tā ir vispārīgā tendence un vēlme, kas radusies lai no tā, ka Eiropas Savienības ārpolitika balstās uz cilvēktiesībām un ka tai jābūt neatkarīgai attiecībā uz geogrāfisko, reliģisko vai etnisko eh, principu. Šīs reliģiskās un kultūras atšķirības nedrīkst uh, tikt izmantotas kā atrunas eh, ekstrēmai rīcībai. Uh, Manuprāt, šeit pastāv saskaņotība. Es neredzu nekādu citu iespēju saskaņot šo tekstu citādāk saistībā ar pārējiem groziem priekšlikumiem. Un es nedomāju, ka šeit radas kaut kādas problēmas. Šis jēdziens dolgama protams, var tikt attiecināts uz reliģijas izmantošanu propagandas iemesliem, mērķiem. To var darīt ar pilnīgi visām reliģijām, un jebkurā reliģijā pastāv kaut kādas dogmas, un tādējādi tās var tikt ļaunprātīgi izmantotas. Tādēļ es neredzu nekādu iemeslu mainīt šo tekstu. Paldies. Marieta, the vote uh, in our committee on this report is. Uh, Paldies. Rīt no rīta būs balsojums par šo ziņojumu mūsu komitejā, Un ja neviens negrib neko vairāk teikt, tad tas arī bija pēdējais mūsu pēcpusdienas darba kārtības punkts. Visiem novēlu jauku pēcpusdienu, jauku vakaru un tiksimies rīt no rīta. Līdz ar to arī šī sēde ir noslēgusies šodien. Paldies!